Mes chers collègues, bonjour! Gudēļie kolēģi, labdien! Labdien visiem! Jā. Allez, mes chers collègues, nous commençons. Nu, ko kolēģi, sāksim mūsu pirmo darba kārtības punktu pēcpusdienā viedokļu apmaiņa ar mūsu Eiropas koordinatoriem, kur ir atbildīgi par TNT koridoriem īpaši, kas attiec tātad uz jūras maģistrālēm, kā arī, kas attiec uz Eiropas dzelzceļa satiksmes pārvaldību, RTMS. Tātad jūs zināt, ka ir šīs divas horizontālās prioritātes, tas ir mūsu TNT politikas centrā. Eiropas Savienība finansē šos projektus ar ievērojumu līdzfinansējumu likmi Tāpēc ir ļoti svarīgi runāt par jaunākiem notikumiem šajā jomā. Runāsim ar atbildīgiem koordinatoriem, un man tas gods un prieks sveikt mūsu vidū Bodevīga kungu. Jūs esat atbildīgs par to, ko mēs saucam par jūras maģistrālēm. Sveicu arī uh, Uh, Ruet kungu, jūs esat atbildīgs par Eiropas dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmu. Um, arī laimīgi jums jauno gadu, labu veselību, panākums un turpiniet regulāri mums sadarboties. Šīs dienas misija jums ir sniegt informāciju par to, kāda ir situācija. Sāksim ar jums, Bodavīga kungs. Uh, Jūsu rīcībā ir septiņas minūtes, lai visbeidzot paskaidrot mums, cik tālu esam tikuši jūras maģistrālēs. Šīs projekts jau ir vairāk kā 20 gadu vecs, un, nu, godīgi sakot, ir jāspiež gāzes grīdā, ņemot vērā arī, ka iespējams tas ir izcinājums pret klimata izmaiņām. Lūdzu, vārds jums septiņas minūtes. Paldies! priekšsēdētāji, godētie dāmas kungi deputāti. Man ir ārkārtīgi liels prieks šeit būt jūsu vidū ar jums tikties uh, jaunā funkcijā. Esmu Eiropas koordinators atbildīgs par jūras maģistrālēm, kas ir viena no divām TNT horizontālajām prioritātēm. Piecus gadus es biju ko Eiropas koordinators vienā no deviņiem koordinātie Baltijas Adrijas jūras koridors bija manā pārziņā, kur bija arī toreiz milzīgs dzelzceļa projekts. Tādējādi strādājot gan koridorā, koridoros, gan horizontālās prioritātēs, es ļoti skaidri redzēju horizontālo prioritāšu priekšrocības attiecībā uz tentī tīkla attīstību. Uh, Jā, jūras maģistrāls ir saikne eh, starp šiem dažādajiem koridoriem. Akcents ir uz īsiem kuģniecības ceļiem līdz 3 miljoniem tonu. veicot tranzītu no un uz Eiropas ostām. Tas ir spēcīgs instruments, lai varētu mazinātu sastrēgumus sauzemēm. Tad vēl arī jūras maģistrāls atbalsta iekšējo ārējo tirzniecību, tirzniecības starp Eiropas valstīm un trešajām valstīm. Tam ir pozitīva ietekme uz perifēro reģionu sasniegšanu. Ļoti labi, ka ir schēma iedarbīgai transporta sistēmai Eiropā. Varam pat teikt, ka jūras maģistrāla sistēma atbilstīja Connecting Europe Facility ir programma, kur ir nu, vislielākais tāds Eiropas gars, jo tur ir iesaistīts ostas no dažādām valstīm. Tad arī tas norāda tiešām ļoti skaidru Eiropas pievienoto vērtību. No otras puses, jāatzīst, ir arī tā, tas, ka mums tātad jūras maģistrāla programma nekad nav bijusi vienkārši. Nē, programma ir diezgan sarežģīta salīdzinot ar citiem, citiem instrumentiem. Nu, piemēram, pār atbilstības kritērijiem mēs te varam runāt Mēs integrējot ar centrāliem koridoriem, nu to visu varētu uzlabot nākotnē. Tāpēc uh, esam noteicis skaidrus strateģiskos mērķus, lai labāk sasaistītu mūs ar koridoriem, lai veidotu arī jūrniecības dimensiju TNT politikām. Un TNT politikas pārskats būs lieliski iespēja, lai varētu pārdomāt un pārskatīt šo TNT politiku. Manuprāt, MOS ir jāiekļauj visaptverošā TNT um, konceptā, iekļaujot visas ostas, izveidojot patiesu Eiropas jūrniecības telpu. Vēl vairāk ir arī jāintegrē viss transporta ķēdē, arī, piemēram, jāsavieno jūru ceļi, ostas, sauzemes ceļi, tas labāk jātīsta. Tad šeit arī Esam strādājuši ar jūrniecības asociāciju dalībvalstīm, kā labāk mūs iekļaut TNT vadlīnijās. Dzirdēju, kā transporta komiteja izstrādās iniciatīvas ziņojumu par šo, tad es varu piedāvāt savu atbalstu, esmu atvērts, uh, gatavs piedalīties sanāksmēs un arī sniegt savu viedokli, varbūt nonāksim pie kopīga rezultāta lai labāk integrētu MOS TNT koridoros tad es arī gribu strādāt pie daudz reģionalizētākas pieejas, lai atceltu šķēršļus un veidot jaunas transporta līnijas, transporta ceļus. To mēs skaidri redzēsim arī uh, nākamajā darba plānā, ko prezentēs dalību valstīm tuvāko nedēļu laikā. Gribu ar, arī organizēt vairākas kopīgās darba grupas kopā ar koordinatoru kolēģiem no koridoriem, kopā apvienojot koridorus un eh, MOS. Mēs varētu labāk saprast arī, kā mēs visi varam strādāt kopā, kā varam izveidot, piemēram, arī jaunus gala mērķus. Piemēram, organizēju specifisku darba grupu, kas attiecas tieši uz uh, Atlantijas jūru. Arī par salu savienojumību, ņemot vērā Brexitu. Šis ģeopolitiskais jautājums ir ļoti skaidrs piemērs tam, kā mums darbosies vai vēl labāk arī kā īsie jūrniecības ceļi, piemēram, starp uh, īriju un Franciju un citām valstīm, kā tad jūras maģistrāli varētu būt ļoti labs, laba alternatīva sauszemes transporta ceļiem, kas šķērso apvienoto karalisti. Tas arī muitas savienības sakarā ir aktuāls. Un tad arī darba plānā noteikti runāsim arī par uh, šo sektoru vai jāzaļina ir jūrniecības nozare, arī jādigitalizē kuģniecība nostas. Jau arī šie punkti, šie mērķi ir atbalstīti iepriekš. Cefā ir jau arī iepriekš ir bijuši ārkārtīgi daudz šāda veida projekti. Daudz tiek risināti arī zaļināšanā, kas ir komisijas padomas parlamenta jaunā pieeja. Uh, Arī mums viss ir jāzina jūrniecībā. Vairāk kā 1,6 miljārdi eiro tika atvēlēti jūrniecības transporta ostas schēmai. Tas arī ir tiešām ļoti liederīgi, lai mēs varētu tādējādi radīt jaunus transporta veidus. Tad piedāvāju trīs tematiskos pīlārs dalību valstīm manā darba plānā. Un tad šeit mēs runāsim par uh, ilgtspējīgu, iekļaujošu viedu pieeju Eiropas jūrniecības telpā. Vispirms mums ir jāapkaro klimata izmaiņas, jāuzlabo ūdens gaisa kvalitāte. Tad šai pīlārā par ilgtspējību es iestājos par eh, investā, investīcijām, dekarbonizācijā, alternatīvā degvielā, inovācijās. Um, motorsistēmās un tam līdzīgi. Tālāk arī ir uh, jāuzlabo multimodālā savienojamība uh, lai labāk varētu savienot koridorus, labāk savienot arī attālākos reģionus un kaimiņu valstis. Trešais pīlārs iesaku attīstīt viedāku uh, Eiropas jūras telpu, pieņemot digitālos rīkus, izmantojot dažādas nozares uh, jūras satiksmes pārvaldībā, izmantot digitalizāciju un tam līdzīgi. Tad atgādinot arī, ka mans galvenais mērķis ir radīt spēcīgāku tentī jūrniecības dimensiju, kas cieši sasaista uh, kuģniecību, ostas un tentī tīklu. Eiropā ir lielisks piemērs šeit kļūt par piemēru visiem ilgspējīgā kuģniecības jomā, ostas pārvaldībā un jūras maģistrāls noteikti var palīdzēt. Tāpēc es arī tie varu lielā mērā atbalstīt zaļo kursu. Tas ir būtiski, lai mēs varētu sasniegt klimatizmaiņu mērķus. Uh, Tomēr nožēloju, ka īste, īsi kuģniecības ceļi zaļajā kursā vispār nav ņemti vērā kā ilgspējīgs transporta veids. Manuprāt, tā ir problēma. Gandrīz divas piekdaļas no. Uh, Eh, tirzniecības, kas notiek Eiropas Unības iekšienē, notiek tieši izmantojot šos īsos jūras ceļus, un eh, tas ir milzīgs potenciāls eh, transporta pārmaiņām, un to vajadzētu izmantot, un es būtu priecīgs, ja transporta komiteja man šeit varētu atbalstīt. Pat, ja piefiksēja, ka Eiropas parlamenta rezolūcija arī, diemžēl, šis jautājums vēl netiek skatīts. Mums ir par to jārunā Nu, lūk, um, noslēdzot, arī paldies par jūsu uzmanību un sagaidāts jautājums. Merci beaucoup pour uh, vos propos. Paldies uh, par um, jūsu teikto. Un tūlīt pat Redikungam došu vārdu. Viņš uzstāsies uh, runājot par um, dzelzceļa savienojumiem. Paldies, priekšsēdētāj, kundze, dāmas un kungi deputāti. Uh, Ļoti priecājos par iespēju uzstāties šeit un pirmo reizi varēšu pastāstīt par to, ko dara kā koordinātors, atskaitoties par darbu sākt pagājušajā gadu. Un es zinu, ka mēs tiekamies regulāri ar dažiem no jums. Es zinu, ka jūs gatavojat pašu iniciatīvu ziņojumu, esmu gatavs par to diskutēt. Un mana darba plānu prezentēšu šī gada maijā, kad varēsim ETMS diskutēt kopā. Mans skatījums ir sakojošs, runājot par ERTMS. Mēs esam ļoti ilgi gaidījuši, bet pagājušajā gadā darbs ir sācis ritēt raitāk. Un tādēļ esmu ļoti gandarīts teikt, ka tas vairs nav jautājums par to, vai, bet gan kad un kā tas tiks ieviests. Un uh, ģeopolitiskā kontrole, kā vienkāršot un kad pātrināt. Ilgi esam gaidījuši, jo uh, relatīvi institūcijas nebija gatavas tam. Un uh, ceturtā dzelzceļa pakotne radīja pīlāru un uh, ir kā uh, sistēmas spēlētāju. Un tāpat arī DigiMove iesaisti un citu ģenerāla direktorātu iesaisti strādājot pie RTMS. Mēs visi strādājam kopā. Esmu relatīvi drošs par to, ka mēs sasniegsim rezultātus pagājušajā gadā sadarbojos ar visiem iesaistītājiem, dalību valstīm, piegādātājiem, infrastruktūra menedžeriem, dzelzceļu uzņēmumiem. Visus uh, aicinu paraudzīties manā uh, tieši saistnes vietnē. 90 sēdes pagājušajā gadā notika. Ārkārtīgi entuziastiski. Uh, sāku ievadu, taču tādi pāris atvēsinoši fakti. Eiropas nodarbinātības plāns ERTMS. Pāris vārdi par Kārlu Vinku, kas 14 gadus strādāja, lai RTMS paliktu darba kārtībā. Tātad Eiropas nodarbinātības plāns 50 tūkstoši kilometru līdz 20 jūs redzat, 5200 tagad ir sasniegti RTMS ieviešanā Eiropas Savienībā daudz mazāk nekā visā pasaulē. Tagad 36-37% implementācijas mērķi 23. gadam, un šogad šis ir izšķirīgs gads, jo dalība valsts ir apņēmušās 4000 km RTMS 20. gadā. Izveidot. Ir jau pāris kavēšanās salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu, bet liekas, ka situācija kontrolē. Otrakārt esmu norūpējies relatīvi par to, ko mēs varbūt nesam īpaši ievērojuši sākotnēji, ka mums ir uh, vajadzīga ambicioza programma, par atjaunīgo energonesēju piedzi, piedziņas motoriem, dzinējiem līdz 30. gadam, ja mēs paši runājam par koridoriem un daži no lēmumiem tiek pieņemti dalību valstīs, izslēdz dažādas risinājumus, mums ir nepieciešams kas starplaikā. Tātad starp 15 tūkstošiem un 20 tūkstošiem. Uh, vienība ir jāatjauno līdz 30. gadam, un tāpat arī no 8500 līdz 13000 atjaunotām atkal atgrieztām vienībām līdz 30. gadai. Proti gadā šie skaitļi arī ir redzami, un tā ir arī viena no lietām, uz kuru vērša mana uzmanība. Darba plānos ar Eiropas nodarbinātības stratēģiju un izmantošanas stratēģiju. Ekonomiski nav saprātīgi, nav saprātīgi tikai uh, rītošo daļu nevis uh, dzinējs. Nākamais ir uh, finansējums. Jūs ļoti atbalstat to. Uh, 1,2 miljārdi, pat labam 2,5 miljārdi RTS kopumā finansējumā. Aizvien vēl sagaidam dažādas atsevišķās pozīcijas, arī prototipu darbu un daudzas lietas notiek tieši finansējuma pusē. Nu, gluži vienkārši jāsaka, man ir nepieciešams vairāk naudas, jo, ja mēs vēlamies pātrināt darboties, tad tiešām ir, ir nepieciešams šis uh, krūdens, bet arī uh, AIB, Nacionālajie fondi. Un uh, runājot ar visiem iesaistītajiem, tas, kas ir nepieciešams, tas ir stabils finanšu ietvers. Uh, lai rūpnieciskā kapacitāte varētu tikt izmantota, lai mums nebūtu nu, tāda pieeja kā ātri un lēni. Vēl divi jautājumi. Pirmkārt, ir vairāk par 20 nacionālajām signāla sistēmām. Tas tiešām nav saprātīgi. Mums ir jāpār. Uh, iet no šīs sadalītās uh, sistēmas. Nākamos mēnešos uh, diskutēsim par šo pāreju uz uh, klāstē, klās B sistēmām. Kādēļ tik ilgi? Jo organizējam pāreju no tā sāktās vecās uz jauno pasauli pārējais pasākumi ir aizvien sarežģītāki un aizvien arī dārgāki, ja mēs visu laiku mēģinam uzturēt vecās sistēmas. Nu, tas ir viens vēstījums. Un otrs, mums ir jāvienkāršo ērtēmes vienlaikus saprotam arī to, ka mēs runājam par uh, dzelzceļa menedžmenta sistēmu, ne tikai par uh, signalizāciju signāldošanas un citām sistēmām. Būs arī jaunas pilnīgi uh, lietas un nepārtraucot darboties, mums jā īsteno nākotnes redzējums, jo investīcijas tam ir nepieciešams arī tagad. Priekšsētājs kundze, mana pieredze pagājušajā gadā rāda, ka ERTMS, lai arī ko jūs teiktu, ir pasaules standarts un tas ir, kādēļ tas arī ārpus Eiropas Savienības ir ieviests. To ir vienkāršāk uh, ieviest dažkārt ārpusē. Mēs esam sākuši sarežģīto pārejas periodu sākt, un ja mēs spēsim to ātri uh, paveikt, tad mēs varēsim darīt to, ko mēs tiešām vēlamies uh, īstenot, uh, radot efektīvāku dzelzceļa sistēmu, un pilnīgi piekrītu jums arī par um, auto dzelēm, bet dzelzceļš aizvien ir ilgspējīga transporta mugurkauls. Mums ir nepieciešama šāda sistēma. Paldies! Paldies par to, ko teicāt. Uzreiz pat sāksim debatēt. Sāksim ar koordinātāriem. Marinesko kungs, divas minūtes jums vārds. Paldies, priecājos, ka jūs vadat sēdi, priekšsēdētājs kundze. Nē, nu paldies arī Eķēna kungam, ka viņš a, aizvietoja man šodien no rīta. Esmu dzirdējis ļoti labas atsauksmes par viņa darbu. Tā tad jūs runājat par a, oglekļa līmeņa samazinājumu dzelzceļa transportā un konkrētiem pasākumiem. Varbūt, ka jūs varētu konkrētāk pastāstīt, ko jūs īsti domājat un gribēju jautāt, vai varbūt esat izskatījuši arī par prāmjiem, kas varētu no Turcijas uz Itāliju, uz Dženovu vai Venēciju pārvadāt kravas, lai samazinātu emisijas. Datus mēs par to daudz runājam. Un Roids kungs, paldies par jūsu paveikto darbu. RTMS ir ļoti laba sistēma, bet es gribētu jautāt, vai jūs ievērojat starpsavienojumību, harmonizāciju, standartizāciju, dzelzceļā principiāli, bet arī pat ERTMS un interoperabilitāti. Nu, esmu dzirdējusi, ka nav viss sasniegts, kas varētu būt sasniegts. Ir dažādas sistēmas, un man liekas, ka tas nu, būtu vajadzīgs. Zaļais kurs, plašas diskusijas, pāriem vairāk uz dzelzceļa, jā, protams, no autoceļiem uz dzelzceļiem. Un par šiem koridoriem, kas nedarbojas tā kā tiem vajadzētu, kā tas ir bijis plānots pirms septiņiem, astoņiem gadiem, vai jūs domājat? ka ERTMS varētu tik īstenots uz visiem šiem koridoriem, bet tiešām arī starp savienojums un kļūt pievilcīgs iesaistītajām pusēm un kompānijām. Lai varētu transportēt preces. Tagad Danielsons kungs lūdzu. Jū. Paldies! Paldies jums abiem par interesantajām prezentācijām. Runājot par jūras maģistrālēm, man ir vairāk jautājumu. Pirmais, kur visvairāk lietas ir iestrēgušas, kāpēc kaut kas neiet uz priekšu? Un otrs, jūs teicāt, ka pirmajam pīlāram jābūt ilgtspējībai saistībā ar jauno komisijas zaļo kursu un tā tālāk, bet ko jūs uzskatāt, uh, kur ir vislielākie traucēkļi tam, lai padarītu jūras sektoru ilgtspējīgu? Runājot par sadarbspēju, es saprotu, ka tas ir absolūti nepieciešams, vai jums ir kādi tādi labi piemēri, ar kuriem jūs varētu iepazīstināt, varbūt kādā valstī vai reģionā, reģionā, kur var redzēt, ka šī sadarbspēja tiešām ļoti labi darbojas vai parādās. Un tad vēl par šo dzelzceļu menedžmenta vai pārvaldes sistēmu. Uh, Marinesku sacīja, ka tā ir domāta vispār dzelzceļa infrastruktūras uzlabošanai Eiropā. Es uh, nebiju klāt, visu jūsu prezentāciju nedzirdēju, bet um, mēs joprojām tā kā velkamies uh, astes galā un man šķiet, ka šī sistēma uh, ir kļuvusi tāda diezgan nevienmērīgi attīstīta reģionos. Tā ir vēl tālu no sistēmas, ko varētu devēt par eiropeisku. Ir reģioni, kur tā labi darbojas, bet citur pilnīgi citādi. Ir reģioni, kas eh, veic investīcijas un cik ilgi viņiem pietiks pacietības ar investīcijām atbalstīt šo, veikt investīcijas šajā sistēmā, ja šī attīstība Eiropā ir tik ļoti atšķirīga. Kāpēc mums vajadzētu atbalstīt sistēmu, kas tā kā atpaliek? Rikē kungs, lūdzu. Ļoti gandrīz esmu Jūs redzēt, un uh, Bodvīga kungam pirmais jautājums, vai jūs domājat, ka jūras maģistrālēs varētu ieviest sistēmu, ka īsie kuģi savienojumi varētu arī tikt izmantoti daļu savienojamos jūras maģistrālēs. Un arī Rudskungam jautājums par finansējumu, kā uh, RTMS uh, pirmā pakāpe tiek finansēta. Jā, protams, ir kredīti izmaksas, tās ir paredzētas. To maksātu transporta kompānijas. Vai tas arī ar uh, kredīti infrastruktūrām un operatoriem ir uh, saskaņots un redzot uh, iztēriņa apmēru esmu uh, nedaudz uh, satraukts. Paldies, Sam. Nākamais runātājs. Uh... Kafa kungs. Par finansējumu. Viens kolēģis jau jautāja par to. Vai varat mazliet detalizētāk pastāstīt? Vai ETRMS kas tad šeit ir finansētājs un runājot par blokādēm um, šajos īsajos kuģnie, īsos kuģu savienumos, vai mēs varam pārmest kavēšanos konkrētām dzelzceļu uzņēmumiem, kas negrib ieviest tehnoloģiju, vai arī tā pēdiņās ir vienkārši nacionālā dalībvalsts līmeņa problēma. Un par kuģniecību vai pārvadājumiem es zinu, ka īrija, īrijas valsts arī šeit um, diskutē joprojām par kl iespējamiem um, prāmju jauniem maršrutiem, piemēram, starp Franciju un Īriju. Un šie īsie kuģu savienojumi man tā bija interesanti dzirdēt, ko jūs teicāt, un varbūt Eiropā būtu vērts padarīt racionālāku ostu infrastruktūru, lai varētu veicināt šos. La parole est à vous pour deux minutes. Nākamais runātājs. Paldies. Man ir jautājums Rutes kungam. Skaidrs, ka mums ir jāuzlabo ērtēms. Vajadzīgs vēl viens miljards eiro ieskaitot eh, digi digitalizācijas vajadzības vai mēs tiešām varam sagaidīt, ka līdz 2030. gadam tas viss varētu tikt realizēts. Varbūt vajadzētu iesaistīt Eiropas komisiju, aicinot ieguldīt vairāk naudas visā šajā ērtēmēs e procesā. Pašlaik mums ir nosakti 10%. Kā jūs domājat, vai Eiropas komisija varēs pārliecināt, iesaistīties vairāk, lai varētu šo projektu īstenot iecerētajā termiņā? Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī sveicu šeit Rotas kungu. Dažus gadus atpakaļ es eh, viņu pazinu, DJ Move. Atvainojiet, nedzirdēju jūsu um, pirmos vārdus. Es gribēju runāt par eh, RTMS. Esam satraukti. Satraukti par to, um, kā viss kavējas. Esam satraukti, jo jums, jūs taisnīgi, ja jūs aicināt, ka jāstrādā vairāk, lai rastu resursus, bet, diemžēl, jūsu aicinājums nav sadzirdēts. Mm, uzskatām, ka būtu nepieciešams kombinēt dažādus finanšu avotus, CEF, Invest EU, piemēram, jāizmanto arī resursi no blending, tāpat arī EIB finansējums, tāpat kā arī nacionālajie finansējumi, lai tiešām varētu runāt par tādu sviras efektu un piesaistīt privāto investīciju. Tad uh, es gribētu arī saprast, kāda ir uh, šī situācija, cik tālu ir atgājis dialogs ar komisiju par šo priekšlikumu. Jūs, uh, manuprāt, līdzīgi kā es to aprakstījāt un noslēgumā. Uh, Jā, skaidrs, ka RTMS e uh, var sniegt savu devumu zaļajā kursā. Mēs par to daudz runājam, jā, un skaidrs, ja palielinam šo tehnoloģiju izmantošanu, tas var uzlabot arī um, satiksmi, uh, bet tāpat laikā neceļot un neveidojot jaunas infrastruktūras. Uh, arī transportu un pārvadājumu veidu maiņu varētu samazināt izmešus. Tad, nu jā, tas viss iet tajā virzienā, par ko mēs šeit arī runājam no mūsu puses. Mēs arī varam atbalstīt jūs, lai varētu tikt saņemts finansējums un noteikti varat ar mums rēķināties. Paldies! Merci beaucoup. Madame Kuntura, la parole est à vous. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt paldies Bodevīga kungam. Zaļais kurs paredz, ka jāsamazina transporta uh, izmešus par 90%. Un ir jāsamazina ļoti lielā mērā autotransporta izmeši, pārvietojot, pārceļot kravu pārvietojumus un pasažieru arī uz dzelzceļu. Īsie kuģu savienojumi bieži tiek piemirsti eh, diskusijā un 90% eh, šobrīd ir paredzēts um, attīstīt šo nozari arī starp salām un citām vietām, kur tie varētu būt rentabli. Gribētu zināt vairāk no jums, kā jūs redzat šo īso kuģu savienojumu vietu zaļajā kursā. Un runa ir arī par uh, pieju tirzniecībai, arī starptautiskai tirzniecībai. Tas varētu būt tāds projekts, kam ir nozīmīga, tad liela pārobežu nozīme, un es kopā ar referentiem izstrādāšu papildus priekšlikumus TNT nozarē. Bilbao kundz, lūdzu. Jāpaldies priekšsēdētājiem. Es gribētu uzdot jautājumu Rotekungam. Mums ir pozitīvas ziņas, jā, izskatās, ka virzāmies uz priekšu, ir pātrinājies process. Gribētu tomēr uzdot jautājumu. Jūs sakāt, ka tagad arī šie kavējumi tomēr uh, tiek kontrolēti, kāda ir šī situācija, un tad arī kā būs ar signalizāciju brīdināšanas sistēmām, jo ir arī tur interešu konflikti starp valstīm. Vai ir kāda stratēģija izstrādāt, lai samazinātu šo B klases sistēmu? Un tad cik tālu mums te ir jāvirzās uz priekšu tālāk? Jūs uzskatāt, ka mēs varam nonākt pie konkurētspējīgas, ilgspējīgākas sistēmas, ja mēs nevaram izveidot TNT, vai vispār tas ir savienojums, vai mēs varam virzīties uz priekšu RTMS, ja TNT pusē nesam pavirzījušies uz priekšu. Jūs prāt, ko varam darīt vairāk? Lai pārliecinātu valstis, ka ir jānoslēdz šie projekti un tā, tas būs tikai ieguvums Eiropai. Madame Bilbao. Madame Grappini, pour une minute. Merci. Vreau să mulțumesc uh, ambilor uh, invitați și pentru că nu avem timp Paldies, priekšsēdētāji. Pentru primul vorbitor, ați vorbit de spațiu maritim inteligent. Jā, paldies. Tātad jūs runājāt par viedo jūras telpu, kā ostas ir jāsavieno ar interešu punktiem. Varētu lūdzu paskaidrot, kā? Jā, es saprotu, ka jāpalielina konkurence, bet kādā veidā to panākt tālāk par RTMS? Jūs teicāt, ka tas tiks izveidots, jā, pastāvēs, bet kad? Jūs nepateicāt, kad. Daži saka, ka ir 20 dažādas uh, signalizācija brīdinājuma sistēmas. Tad, kad mēs to varētu visu vienādot? Tālāk par eh, savienojumību, par eh, sadarbspēju, arī te dzelzceļa atšķīras dalību valstīs, vai ir iespējams vispār veikt eh, adekvātu savienojumību, ja neinvestējam infrastruktūrās. Ko jūs par to domājat? Tad jūs arī sācījāt, ka dalībvalstis uh, uh, veiks remontus 4000 km garumā, bet ar kādu finansējumu vai tiks ievēroti termiņi? Paldies, Kārskin kungs. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, je, je m'adresse. Paldies, jā, vēršos pie Bodvikunga. Savā prezentācijā jūs sakāt, ka uh, Eh, jūras maģistrāļu politika labāk pielāgosies centrālā mm, eh, tīkla koridoram, un tad jūs sakāt, ka lielāku uzmanību pievērsīsiet attālinātiem reģioniem. Es pats nāku no attālinātas pilsētas, kad jūs dzīvojat Brest, Brestas pilsētā, tad iespējams, uh, ka esam vienīgā pilsēta, kur ir 100 tūkstoši iedzīvotāji, bet kas atrodas vis tālāk no jebkuras centrālā tīkla koridorijas. Nu, varbūt Zviedrijas eh, ziemeļos eh, vēl tā ir, bet es nezinu, varbūt tur nav tik liels pilsētas. Es, nu jā, raugos eh, tāpat kā man vēlētāji to no vietas, kur dzīvojam, bet kā? Kā jūs tuvināsiet reģionā, eh, tālos reģionus, ja visu koncentrējat tikai uz eh, centrālo tīklu, visu pielāgojat tikai centrālajam tīklam, Vindkundze? Thank you for your... Paldies par jūsu prezentācijām. Es runāšu tālāk dāņu valodā. Um, Runājot par kravu transporta pārvietošu, pārlikšanu uz sliedēm vai no šosejām uz kuģiem vai uz uh, sliedēm, tas viss mums ir vajadzīgs Eiropā. Paldies! Labdien! Paldies par jūsu prezentācijām. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmais kā nodrošināt, ka valstis, kurās ērtēmēs e jau ir tehniski nodrošināt vai ļoti daudz darīts jau arī tehniskā jomā, ka, ka šīs valstis, tā teikt, paliks zaudētājos un varbūt augšgalā kāds nospriedīs, ka tagad tur jau tik daudz ir izdarīts, tad varētu šo finansējumu ierobežot vai samazināt vai vispār apturēt. Un otrs saikne starp, jū, starp jūsu abu projektiem, kā panākt, lai šī saikne būtu nodrošināta no šī lai šis viedais dzelzceļa tīkls būtu piesaistīts arī kuģu transportam. Paldies! Nu, pavisam ātri. Divi jautājumi no manas puses. Zaļais kurs, kāda ir jūsu konkrētie priekšlikumi, ko vajadzētu šajā projektā rast? Un vēl divas lietas, kas man liekas ir nozīmīgas. Mēs runājam par jūras maģistrālēm ļoti ilgi, jau 20 gadus. Un tajā pašā laikā ir tāds kā izkropļojums uh, risinājumu ziņā. G20 saka, jā, samazināt lielo kūģu skaitu, un jūs uh, sakat, jā, ir jūras maģistrātu skaits jāpalielina. Kā tad to saskaņot? Un bez tām, nu, daž, tās arī ir jāpabeidz. Uh, kā jūs konkrēti dalību valstis aicināsiet īstenot viņu atbildību. Un par dzelzceļiem. Vakar Vīna Brisele naktsvilciens tika mm, atklāts. Un kas ir jādara, lai tāda būtu vairāk un vēl savienojumi? Kā rīkoties, lai dzelzceļa līnijas, kādas jau bija, tiktu atkal atklātas, lai moderni savienojumi būtu iespējams starp ostām un dzelzceļa līnijām. Kungi, katram no jums piecas minūtes, lai atbildētu uz visiem jautājumiem. Zinu, ka sarežģīti, bet Budvikungs, jūs varat sākt. Lūdzu. Nu, tad es atbildēšu vācu valodā. Bija daudz dažādu jautājumu. Es sākumā runāšu par trūkumiem. Trūkumi ir, aizvien vēl ir ostas, kurām nav daudz modalitāte, nav dzelzceļa savienojuma. Tas arī ir viens no jautājumiem, uz ko jāfokusē uzmanība. Un arī vienlaikus no otras puses ir ļoti sarežģīta kravu apstrādes uh, sistēmu, tad mums vajadzētu jūras vienoto risinājumu, uh, visus muitas risinājumus, piemēram, vienā dokumentā apvienot. Mēs uh, jūras satiksmes menedžmentu vienoti vienojam, un Marines Kokungs jautāja, piemēram, un tagad vajadzētu domāt, kā mēs varētu satiksmi pārveidot Valenciju un Barcelonu ir savienot ar Sivita Vekio un kā tālāk pāri Adrijas jūrai uz Horvātiju, Sloveniju, Rietumu Balkāniem līdz Grieķijai ar šo um, ceļu turpināt. Tas varētu sasniegt ļoti daudz uh, CO2 izmešu samazinājumu, un um, tas būtu arī ļoti uh, būtisks ceļa saīsinājums. Uh, Tas ir ļoti nozīmīgs koncepts, un ja mēs zaļo kursu nozīmīgi vērtējam, tad var iedomāties 2050. gadā kuģi, ko, kas izmanto piedziņu no ūdeņraža, varētu kopā realizēt šo komisijas plānu. Tam ir nepieciešama nauda pētniecībā un arī tajās jomās, kas ir jāatbalsta. Tas viss ir savienots Ar jaunu konceptu daudz ko var sasniegt. Un otrs punkts. Ostas padarīt ekonomiskākas. Digitalizācija ir nepieciešama, birokrātiskais sloks jāsamazina, jo ostas aizvien vēl ir drošības zonas. Tām tādām arī jāpaliek. Un šādā izpratnē digitālijas jautājums ļoti nozīmīgs, un par to var arī ļoti aktīvi doties. Un vēl, ja ir. Um, uh, kādi pozitīvi eh, impulsi, eh, impulsi eko bonus, Spānijā, Itālijā attīstīta sistēma, pēcpusdienā vēl par to runāsim. Un varam uh, runāt par to, tie, kas nevis 5000 km ar automašīnu dodas, uh, bet gan arī šos īsos uh, pārvadējumu ceļus uh, padara ekonomiskākus. Par to jāpadomā. Un vēl viens jautājums. Uh, Jūs runājat par pamatjomām, par ostām, par jūsu reģioniem. Protams, ka tā tas ir. Bet tā vēl nav tāda tā kā alternatīva. Mums ir nepieciešams attiecībā uz salām plašāku satiksmi e, veidot un arī autonomi reģionu un kaimiņu attiecību jomā paraugoties uz Āfriku. Pēdējo desmit gadu laikā otrs lielākais pieauguma faktors uz veselību. Uh, Un ja mēs šo attīstību redzam, tad ja šī pārvietošana nenotiek visu uz autoceļiem, bet gan uz tirgu savienojumu. Danielsen kunga jautājums arī atbilda, kas ir reģions, kas labi darbojas. Tā ir Baltijas jūras reģiona darbība, ir daudz ļoti labu projektu, ir ļoti intensīva satiksme Baltijas jūrā. Tik intensīva, ka mēs domājam par to, kā vēl labāk to pārvaldīt, lai varētu plašākus apjomus pārvadāt. Bet ir arī problēmas, kas ir atainojams. Situācija ir tāda, ka TNT var veicināt tikai tad, uh, ja pamat osta ir uh, savienota. Un kādēļ mēs nevarētu padomāt, nu, piemēram, par to, pārskatot TNT, vai uh, divas tās augtās komprehensīvas ostas savienojam, ja mēs satiksim šādā veidā no autoceļiem, varam pārlikt uz iekšzemes uh, vai ūdens ceļiem. Uh, Tagad uh, par uzlabojumu iespējām. Tātad infrastruktūra ostās jāattīsta tālāk un tāpat arī prasība pēc piegādes ķēdes, pēc citu loģistikas savienojumu izveidas. Uh, jo bieži vien ielas eh, un uh, autoceļi ir dominējošie. Taču, ja varēsim mainīt situāciju, tad mēs uh, kopā varēsim mainīt uh, situāciju. Un kas zaļo kursu tiešām uztver nopietni, tad šie īsie kuģošanas ceļi arī jāietver diskusijā. Un esmu ļoti gandrīz, ka diskusēsim gan šeit um, komitejā, gan arī uh, citās, citos iespējos, un es esmu gatavs divpusēji tikties un turpināt uh, uh, sarunas. Lūdzu. Rutis kungs. Jā, nu atbildēšu uz uh, Marinesko kungu jautājumu par interoperabilitāti vai starpsavienojamību. Es domāju, ka pat labāk mums ir tāda situācija, kas atšķiras no iepriekšējo gadu situācijas. intervenants uzklausīsim mūsu runātāju. Tā tad. Uh, Valencijā izvietotā uh, iestāde pārvalda ERTMS un varētu risināt visas tās problēmas, kuras jūs pieminējāt, kādas bija pagātnē. Tāpat arī uh, lokomotīvas uh, autorizācija ir ERAS kompetence, tāpat arī ERA pārvalda citas plašākas jomas, bet nesam saistījuši tās problēmas, kuras esam jau kādu laiku gan identificējuši, gan vēl nesam spējuši tās atrisināt. Marineski kungs, jūs arī jautājumu par brīvajiem koridoriem. Es esmu tiešām pārliecināts par to, ka attīstot šo koridoru koncepti, mēs paralēlās struktūras veidām, ja nevaram tos apvienot, tad, tad nākošā tēten pārskata laikā par to ir jārunā. Tas nenozīmē, ka nav a, papildus funkcionalitātes attiecensības koridoriem. Mums nevajadzētu to uh, iznīcināt, bet esmu pilnīgi pārliecināts, uh, ka ērtēmis ir vajadzīgi preču pārvadājumiem un kā daļa no satiksmes menedžmenta. Nākamais jautājums, Dānēsen kungs, par to, kas, uh, nu, pirmais mainīsies. Jāpatiet situācija tāda, ka ir vairāk reģioni, uh, kas ievieš ērtēmēs un tad paraugās apkārt un saka, jā, bet citi to nedara un kādēļ tad mums to darīt. Tādēļ mums ir jārada tādi apstākļi, ka pilna ieviešana ērtēmēs e, jomā ir saistīta ar nepieciešamo finansējumu šim, šim jautājumam. Rikēkungs, jūs uzsvērāt uz um, dažādām problēmām ar materiālu. Ja nebūs Eiropas kopējās stratēģijas, tad nebūsim efektīvi. Mums jau ir SEF finansējums, taču ir atšķirīga pieeja atšķirīgās dalību valstīs. Nu, piemēram, valsts naudas izmantošana, nu, piemēram, Nīderlandē tas ir iespējams, tāpat arī Beļģijā bet ne Zviedrijā vai kur citur. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē arī dažādi argumenti e, pār valsts atbalstu. Šī sistēma ir jāmaina. Un manā darba programmā es maijā arī par šo jautājumu runāšu. Es nevaru atbildēt uz visiem jautājumiem. Bilbao kundze, jūs jautājāt par uh, dažādām lietām, un viens ļoti grūti atrisināms jautājums ir, kā mēs nonāksim pie tā, ka dalību valstīm tiks uzliktas saistības pārtraukt klases, B klases sistēmas. Arī ten T diskusijās un diskusijās par CSS un TTI, mēs esam domājuši, ka tiks noteikts galējais termiņš, līdz kuram varēs izmantot B klases risinājums. Situācija ir sarežģīta, būs jāatrod risinājumu sekundārās nozīmes savienojumiem. Bet nu vienalga, kurā ražošanā vai arī, teiksim, lokomotīvu ar retrofittinga sistēmā ir eh, daudz izmeņu, un tas skaidro arī tādēļ, kāpēc tas maksā šos miljonus. Tas arī tā ir. Tādēļ tiešām jāpātrina šī darbība. Un vēl. Pāris vārdi par finansējumu, un tad uh, izbeigšu. Nu, būtībā ir dažādas finanšu uh, iespējas jāapvieno. Saržģītais uh, punkts ir tas, ka RTMS uh, tieši infrastruktūra menedžments atšķirs, bet likumdošana neatļauj tieši uh, dzelzceļam sniegt finansējumu. Tātad vai nu mēs uh, lūdzam, lai finanšu ministre ar šo jautājumu kompetences jomā nodarbojas. Uh, jo retrofitings ir nepieciešams, vai arī mēs meklējam citus risinājumus ar ES fondiem, ar uh, privātām un valsts partnerībām, un Itālijas piemērs, piemērs ir ļoti veiksmīgs. Tātad dzelzceļos ir veikti ļoti. Uh, plaši pētījumi un ir daudz lētāk, ja tiek izmantots ERTMS, bet ja jūs skatāties tikai uz infrastruktūru un neskatāties uz situāciju kopumā, tad tas ir dārgi. Un lētāk tas notiek tikai tad, ja visi elementi ir ietverti. Un varbūt nu, nekoncentrēsim uz 2050. gadu, varbūt kā agrāku. Uh, nu, ne tikai RTMS koridoros izmantojam, bet dažas dalība valsts Zviedrija, ap, da, noteikti apjomā Bēļģija, Nīderlande, Itālija par to domā, arī Vācija izmantot RTMS būtiskākajā dzelzceļa aptērnu daļā. Paldies! Paldies Bodvikungam, paldies Rudskungam. Mēs uh, m, mm, uzturēsim ciešus uh, kontaktus ar jums. Nu, katrā gadījumā ir arī tādi jautājumi, uz kuriem neradām uh, atbildes. Tik uzsvērts, ka dažas uh, pilsētas jau ir um, ļoti sarežģītā situācijā. Tā tad zaļā darba kārtība, par to būs jārunāts. Man gribētos konkrētus atbildes, kā virzīsies uz priekšu gan dzelzceļa, gan arī jūras transporta jomā. Nu, katrā gadījumā mums būs iespēja drīz atkal ar jums tikties. Jūs, mēs jūs vienmēr gaidīsim šeit mūsu komitejā. Merci. Merci. Merci. Et bon courage. Allez, nous continuons nos travaux. Nu, tātad turpināsim ar mūsu darbu. Allez, nous continuons. Turpināsim ar mūsu jautājumiem. Rumāņu tulku kabīne. Vai jūs varētu ir gaisma iedegta tādā leņķī, kas man tiešām spīd acīs, vai jūs nedaudz varētu izmainīt gaismas iespīdes leņķi? Hmm. Hmm. Eh ben, regardez, les Roumains, ils ont pas de... Viņiem nav citas tehniskas iespējas, bet viņi, uh, uh, viņi izmantos vienkārši papīra lapu grupu. Jā, Rumāņi spēja atrisināt, bet Franču kabīne vēl nav to spējusi. Viņi parāda labu gribu un spēja atrisināt jautājumus. Paldies Rumāņu kabīnei! Monsieur Marinesku, je vous explique. Marinesku kungs, es jums paskaidrošu. Rumāņu uh, kabīne, run, tulku kabīnē ir durvīs tulku, ir durvīs lodziņš. Un man saka, ka nu nevar uh, to vienkārši uh, ar uh, aizkaru aizvērt, bet rumāņu kabīnē strādājošie paņēma papīra lapu un vienkārši uh, atrada risinājumu, lai novērstu saules iespīdēšanas leņķi tādā. Mm tādā veidā, ka tas uh, spīd acīs priekšsādātājiem. Arī Neska kungs saka, ka rumāņi vienmēr atrod risinājumus. Nu, tā tad ir nu, labi risinājumi vienmēr iespējami. Nu, tad pirms balsošanas. Uh, teikšu, um, ka sveicu visus jūs, ko neesmu vēl redzējusi uh, pirms gada sākuma, lai jums ir šis ļoti veiksmīgs gads, lai šis ir um, veiksmīgs gads jums un pārējiem. Uh, Grapīnī, kundze, jūs jau gribat uh, pie, sākt balsošanu, bet es gribu būt tikai uh, pieklājīga un novēlēt jums veiksmīgu šo gadu. Tātad, un pirms uh, sākam balsot, uh, pārbaudīsim, vai jums ir kvorums. Sākam balsot, elektroniskais balsojums, lūdzu. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Jā, ļoti labi. Nav ne pārāk daudz, ne tautas partijas, ne sociāldemokrātu rindās balsojošo. Sāksim balsot, bet, dārgie kolēģi, es teikšu nākamo. Četri nākamie balsojumi ir apstiprinājumi balsojumi. Uh, lasījums otrajā lasījumā anticipēts. Ir nepieciešams vienkārši vairākums, un saskaņā ar procedūru būs tā, ka pēc balsojumiem es sastādīšu vēstuli korepēra priekšsēdētājam, pēc tam padome pieņems formāli to pirmajā lasījumā un pēc tam tas tiks nodots parlamentam otrajam lasījumam. Tātad līdz ar to visi ir informēti par procedūru un tagad sāksim balsot. Un mēs sākam ar balsojums, elektroniskais balsojums, preču pārvadojumi. Mūsu referents ir uh, Delija. Delīkungs, jūs smaidat? Šodien smaidat. Labi, sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemt. 47 balsis par. Paldies Delīkungam. Thank you. Nākamais balsojums. Nākamais ziņojums. Kontrole un specifiskie noteikumi ceļu satiksmes jautājumies. Koneškas kundze ir referente. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Kas kijā, monsieur? Kas notiek, lūdzu? Tagad turpināsim. Turpināsim. Nākamais par šo mobilitātes procedūru - minimālās pracības attiecībā uz maksimālo un nedēļas vadīšanas laiku, atpūtas laikiem un tahogrāfiem. Tas ir virkuna, Virkunenes kundzes balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim nākamais balsojums. Mēs turpinam ar reglamentu izmaiņām 1071 2009 un 1072 2009, piemērojot to sektora izmaiņām, mūsu referents ir Ertuga kungs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ziņojums pieņemts. Turpināsim. Turpinam balsot. Vienošanās izmaiņas Eiro vidusjūras attiecībā uz gaisa satiksmi starp Eiropas uh, kopienu un Maroko uh, pēc Rumānijas un Bulgārijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim. Divpusējā vienošanās starp Vāciju un Šveici, lai atļautu kabotāžu starptautiskos ceļa pārvadājumus autokāros un autobusos pārobežas rajonos. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu pārsvaru. Turpinam ar priekšlikumu, uh, lai Itālija un Šveice varētu vienoties par uh, kabotēžas pakalpojumam starptautiskos pārvadājumos attiecībā uz busiem un uh, cita veida transportiem. Markus Fērbers ir uh, referents. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums - vienošanās par Lielbritānijas izstāšanos un vienošanās starp Eiropas Savienību, Lielbritāniju, Ziemeļīriju un Eiropas uh, Uh, kodolenerģijas aģentūru referente esmu es pati. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par. Nu, pieņemts, jā. Turpināsim, lūdzu budžeta pieņemšanas balsojums, Montero kundzes ziņojums. Sākam tūlīt pat ar grozījumiem. Grozījums numur divi par, pret, atturas noraidīts. Grozījums viens par, pret, atturas noraidīts. Grozījums trīs par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss viens, kas par, pret, atturas pieņemts. Nākamais ir grozījums numur 6 par, pret, nav īsti skaidrs. Sākam balsot par grozījumu numur 6. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 7, kas par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 8 par, pret, atturas noraidīts. 9 par, pret, atturas pieņemts. 10 par, pret, atturas noraidīts atturas noraidīts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. Grozījums 13 par pret atturas noraidīts. Grozījums 14 par pret atturas pieņemts. Grozījums 15 par pret atturas pieņemts. Grozījums 6 Jūs gribat pārbaudīt? Jā, labi, pārbaudīsim 15. grozījumu. Sākam balsot par 15. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 16 par. Pret. Atturas noraidīts. Grozījums 17 par. Pret. Atturas noraidīts. 18 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot grozījums numur 18. Lūdzu. Beidzam balsot. 18. pieņemts. Grozījums 19 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 20 par. Pret atturas noraidīts. Grozījums 21 par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu pārsvaru. Turpinam. Grapīnī kundzes ziņojums par a, aģentūrām. Sākam ar a, jūras drošības aģentūru. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Grozījums divi par pret atturas pieņemts. Grozījums trīs par pret atturas pieņemts pieņemts, grozījums 4 par pret atturs pieņemts, grozījums 5 par pret atturs pieņemts, grozījums 6 par pret atturs pieņemts, grozījums 7 par pret atturs pieņemts, balsojums, noslēdzošais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Plaši pieņemts. Turpināsim. Eiropas aviācijas drošības aģentūra pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts, grozījums divi par, pret, atturas pieņemts, grozījums trīs par, pret, atturas pieņemts, grozījums četri par, pret,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 atturas noraidīts. Grozījums 13 par pret atturas noraidīts. Grozījums 14 par kas pret, kas atturas noraidīts. Grozījums 15 par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt 15. grozījums, lūdzu pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Grozījums 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 17 par. Pret. Atturas. Nav īsti skaidrs. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Grozījums numur 17 lūdzu. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Elektroniskais balsojums, noslēdzošais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu pārsvaru. Turpināsim. Eiropas dzeļceļa aģentūra ERA pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, grozījums numur 3 par pret atturas pieņemts, grozījums 4 par pret atturas pieņemts, grozījums 5 par pret atturas noraidīts, grozījums 6 par pret atturas noraidīts, kompromiss 1 par pret pret atturs pieņemts, grozījums 8 par pret atturas pieņem. Pārbaudīsim, jā, labi pārbaudam. Grozījums numur 8. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 9 par pret naturas pieņemts.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 pieņemts, grozījums 17 par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums ir elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar plašu vairākumu. Tagad uh, turpināsim Cēzars budžeta pieņemšana, vai esat gatavi pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts, otrais grozījums pār pret atturas pieņemts, trešais pār pret atturas pieņemts, kompromiss viens pār pret atturas pieņemts, grozījums seši pār pret atturas noraidīts, grozījums septiņi pār pret atturas atturas noraidīts, grozījums 8 par pret atturas noraidīts. Noslēdzošais balsojums. Sākam balsot. Labdien, Černikundze, vai viss ir kārtībā? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad shift to rail balsojums. Pirmais grozījums par pret atturas. Kas nevēlas balsot? Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts, sastais par pret atturas noraidīts, septiņi par pret atturas pieņemts. Noslēdzošais balsojums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais balsojums ir vide un aeronautikas tīrs debesis klīniskai. Pirmais par pret atturas pieņemts, kompromiss viens par pret atturas pieņemts, četri par pret atturas pieņemts. Nav skaidrs, pārbaudīsim. Sākam balsot. Grozījums numur 4. Beidzam balsot. Pieņemts. Un jā, tieši tādas arī ir. Turpināsim grozījums numur 5 par pret atturas pieņemts, grozījums 6 par pret atturas pārbaudīsim. Jā, nu daži vienkārši nebalso. Balsojam. Grozījums numurs 6. Beidzam balsot. Noraidīts vienas balss pārsvars, tā tas arī gadās. Tāda ir dzīve. Nu, turpināsim septiņi, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas noraidīts. Tagad noslēdzošais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grab Pīnī kundze, visi jūsu ziņojumi par aģentūrām ir pieņemti. Nu, Un tagad turpināsim. On va vous laisser deux minutes pour sortir. Pour... Divas minūtes ļausim doties prom visiem tiem, kas dodas prom. Godātie kolēģi, pārtraucam sēdi uz septiņām minūtēm, jo mūsu viesis vēl nav ieradies. Tātad jūs varat doties iedzert kafijas krūzi. Septiņas minūtes. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos... Kolēģi, turpināsim darbu. Nous en discuterons euh, tout à l'heure lors de la réunion. De... Tad koordinātoru sanāksmē mēs runāsim par budžeta procedūru, kas tagad ir mainīta. Tad arī mēs izstrādāsim atzinumu par budžeta orientācijām 21. gadam. Nu, tad tā būs tā, tas būs tāds mums pirmais devums budžeta procedūrā. Tad, ņemot vērā īsos termiņus, ļoti svarīgi jau laicīgi apmainīties ar viedogļiem, uzklausīt būdžeta komitejas referentu Lirturu kungu. Es pateicos, ka esat ieradušies mūsu, komite eh, ieradušies mūsu komitejā. Paldies, ka piekritāt runāt par šiem budžeta aspektiem. Mēs jūs sveicam! Ja jums ir tehniski kādi jautājumi vai citi jautājumi, tad noteikti sazinieties ar mums, lai mēs varētu kopā viss strādāt. Jums ir 10 līdz 15 minūtes, lai jūs tiešām varētu mūs iepazīstināt <clears throat> ar šo visu, koncentrējoties tieši uz to, kas interesē mūsu transporta infrastruktūras, uh, Un lai mēs arī zinātu, cik tālu ir pavirzījies jūsu projekts, budžeta orientācijas, kas tad arī tiks skatīts nākamo, gadu, nākamo nedēļu laikā. Paldies un atvainojiet, aizmirst novēlēt jums laimīgu jauno gadu. Paldies! Uh, Esmu jauns deputāts, tāpat kā daudz no jums. Esmu deputāts tikai sešus mēnešus. Div, bija jāna referents vai budžeta 2020. gadam. Esmu galvenais referents nākamam budžetam. Un vispār saka, ja vi, mēs esam ieguvuši par 1,9 miljardiem vairāk nekā to, ko gribēja padomu, tas ir ļoti labi. Bet, uh, Tas nav pietiekami, bet piecas grupas, politiskās grupas bijām vienoti un valsts valdību vadītāji saprat, ka Eiropas parlaments ir vienots, mums ir lielās ambīcijas, konkrēts mērķis, un tad vienojāmies oktobrī un domājam, mums tas ir izdevies. Uh, Tad arī jau februārī, martā mēs komitejas varētu vienoties, tad sarunas būs vienkāršākas, saprotat, ka sarunas būs ļoti, ļoti sarežģītas par transportu jomu, tad Somijas prezidentūra samazināja budžetu par 35%. Ja mēs nevienosimies par kopīgām prioritātēm, par jauniem resursiem, tad būs ļoti sarežģīti. Esmu ekonomists un man patīk rādīt dažādas uh, um, attēlus un grafikas. Ça va venir d'une minute à l'autre. Bon, pour dire quelles sont nos priorités. Tātad, uh, kāds ir prioritātes? Tas attiec arī uz jums. Tā tad, um, ja es izteikšos franču valodā, es dažkārt runāju pārāk ātri, atvainojos tulkiem iepriekš. Uh, Pirmā prioritāte, protams, zaļais kurs bija Madridē, un kad jūs redzat cilvēkus no Bangladešas un Āfrikas, jūs saprotat, cik nozīmīgas ir klimata problēmas. Divas dienas pavadībā Mako, viņi runā par klimata aidu, ka klimats arī nogalās nu, tik daudz cilvēku, cik aids, ja mēs nereaģēsim. Par spīti visām konferencēm jūs to ļoti labi zināt. Ja mēs gribam pārliecināt, es vēlos, lai parlaments būtu vienots, lai mums būtu skaidras prioritātes, lai ar mums ir pilsoņi. Žēns Arčvī budžeta komitejas priekšsēdētājs arī iepriekšējais vadītājs un franču ministrs teica, ka parlamentam neizdodas nekad sasniegt to, ko vēlamies, jo vienmēr padomi samazina budžetu. Un tad Arčvī kungs teica, ka parlamentam ir jābūt absolūti vienotam, ir jābūt skaidriem mērķiem pilsoņiem un pilsoņiem jāstāv aiz parlamenta. Ja tas tā būs, tad parlaments saņems vairāk naudas no valstu valdību vadītājiem. Pretējā gadījumā mums budžets nogriezīs. Klimata jautājums ir ļoti nopietnas par spīti starptautiskam konferencēm CO2. Atmosfērā tiek izmest trīs reizes. Uh, vairāk nekā 60. gados, par spīti visām konferencēm, ko saka NVO klimatologi. Problēma patiesībā kļūst tikai nopietnāka un smagāka, un mēs tuvojamies punktam, kur mēs nevaram vairs atgriezties. Te jūs redzat, kā attīstās arī um, ledāji Gri, um, Grenlandē, kad bija ļoti karsts vasarā. Uh, tad vidēji 20% ledāja izkusa, un šogad 40% izkusa jūnijā problēma kļūst aizvien nopietnāk, un kādā brīdī vairs nevarēsim reaģēt. Madridē bijām visi vilšies, visi raugās uz Eiropu. Vanderlains kundzes runu arī atbalstīja. Ļoti labi viņi ir pie teikšanas tikai divas nedēļas, viņiem bija spēcīga runa, Un transports, ja mēs gribam turpmāko desmitgadu laikā samazināt divkārt emisijas, tad ir ļoti smagi jāstrādā lauksaimniecībā un transporta nozarēs. Jāstrādā transporta jautājums, ēku izolācija, lauksaimniecība, tāpēc man ir um, tas prieks sākt uh, tieši uh, ar jūsu komiteju. Zaudējām 40 gadus, tagad ir uh, jāvirzās uz priekšu. Fonder, mēs tikāmies ar Fonderlajenas kundzes komandu. Viņa teica, ka 14. janvārī nāksim klajā ar jaunu dokumentu, būsiet vilšies, mums nav jaunas naudas, bet gribam sadarboties. Tiešām es pirmo reizi redzēju viņas padomdevējs, viņa teica, mēs 14. janvārī nāksim klajā ar dokumentu, būs 7 miljārdu septiņiem gadiem, tas ir ļoti maz. Mēs gribam strādāt ar jums, mēs gatavojam arī uh, Ehm, dažādas aktivitātes ir nepieciešams spiediens no parlamenta un pilsoņiem. Līdz ar to pagājušās nedēļas dokuments ļoti interesants. Jaunā komisija saka, ka mm, tur trūkst skaitļi. Komisijas eh, minētie skaitļi norāda uz to, ka iepriekšējā komisija ar mazāk ambiciozāku scenāriju par 40% samazināt CO2. Viņi saka, ka katru gadu trūks 250 miljārdi eiro. To teica Junkers, un tas bija ar mazāk ambiciozāku scenāriju bez. Uh, sociālām izmaksām bez politiskām pielāgojumiem. Ja mēs gribam divkārt samazināt CO2 emisijas un jāņem, vē, ņemot vērā arī infrastruktūras sociālās vajadzības, trūks katru gadu 500 miljārdu eiro katru gadu. To sāka Eiropas komisija. Viņi tiešām vēlas izgudrot kaut ko jaunu. Un, kā es, sāku, kā es teicu, ņemot vērā šīs vajadzības, tātad. Uh, 260 un 529 miljārdi eiro gadā. Nu, varbūt būs 16 miljārdi no, kā, no klimata bankas. Un runājot par svaigo naudu, 7,5 miljārdi tas nav pietiekami. Domāju, ka ir jāiet uz priekšu. Uh, Mēs esam gatavi vēlreiz ar jums tikties, ir jārunā par konkrētiem jautājumiem, kādas ir investīcija vajadzības infrastruktūrā, transportā, lai tiešām ar mums būtu pilsoņi, lai mums būtu argumenti, mm, padoms priekšā par to, kādas ir vajadzības ēku jomā. Viss ir vienkārši daļa no ēkām, ir jāizolizē, jāizolē. jāizolē Nākamo desmit gadu laikā mēs, mēs zinām konkrēti, kas ir jādara. Protams, darbs būs milzīgs, transporta nozare ir vairāk jādomā un jāinovē. Jūs zināt, kā mē, ir noteikti sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Tātad ir sarunas gan par zaļo kursu, gan par 2020. gadu budžetu, gan par daudzgadu finanšu schēmu. Nu, lūk, mums te jābūt argumentiem. Otra krīze, kas mums jārisina, runāja arī Nikolai Šmita par uh, sociālo lietu komiteju. Iespējams, ka mūsu mandāta laikā būs jauna finanšu krīze, izvēles nav, vienlaicīgi jārisina klīmata politikas. Uh, ir jāpārskata arī esošie tiesību akti, bet ir jāturpina Eiropas fundamentālā misija, jāatbilst uz vēsturisko izaicinājumu. Pirmoreiz cilvēks vēsturē mums ir klimata krīze, un lielākā daļa ekonomistu uzskata, ka būs jauna finanšu krīze. ASV privātais valsts parāds, kas ir palielinājis par 250 miljardiem. Uh, Tā ir uh, tiesa separāts Ķīnā, tā tad divi lielie motori, tas ir tā kā jūs lidojat ar lidmašīnu, bet uh, abi motori ļoti jocīgi skan, un viņi tad arī ASV Ķīna var jebkurā brīdī eksplodēt. Mēs nekad neesam redzējuši tik milzīgi parādāvās uh, šais valstīs un par spekulācijām. 2007. gadā bija 14 tūkstoši punkti, pagājušajā gadā bija 20 tūkstoši punkti un 29 punktu palielinājums uh, spekulāciju jomā. Tātad spekulācijas ir tagad tirgu divkārt sliktāks nekā 7. gadā. Nu, lūk, katru mēnesi. Uh, katru mēnesi SVF mums saka, ka, varē, ka ir mums priekšā liela krīze, varētu būt divreiz lielāka nekā uh, iepriekš. Ursula von der Leyen un komisija piedāvāja nodarbinātības apdrošināšanu. Uh, Tādēļ vietā, lai atlaistu cilvēkus, mēs saglabājam cilvēkus, samazinām darba laiku, apmācām viņus, saglabājam 80-90% ienākums, runāju par uh, sociālo lietu komisāru. Tas vairāk mazāk jūs skar, bet, nu jā, šīs ir divas lielās prioritātes parlamentā. Uh, nodrošināt zaļā kursa finansēm ar milzīgu transporta finanšu pakotni, jāaizsargā arī MVU un strādājušie no nākamās finanšu krīzes. Mēs nezinām, vai tas būs šogad vai nākamgad. 230 mm, ekonomisti saka, ka 2020. gadā vai 2021. tad uh, varētu būt šī krīze, un Kenedijs saka, labāk uh, ir jālabo jumts tad, kad spīd saule, nevis tad, kad uh, ir vētra. Lūk, jāfinansē zaļais kurs visās, visā teritorijā, jāsagatavojas nākamajai finanšu krīzei un jāsaglabā arī ietekmē uz uh, strādājošiem un ir par resursiem. Resursi ir. Mēs runājām ar EIB prezidentu, Klīmet banka būs neliela, tur būs tikai 16 miljārdi. Jūs zināt, ka um, ECB nekad nav uh, sarežģījis tik daudz naudas, 23 miljārdi, un tad ECB pat varētu arī um, uh, pal nodrošināt šo finansējumu, būtu paši resursi. Arī transporta nozara to varētu finansēt no klimata bankas. Ja nav papildus avoti, tad uh, ba klimata banka izskatās vienkārši smieklīgi. Tur nav pietiekami daudz naudas, bet ECB var strādāt kā pašu resursu. Viņi saražo šausmīgi daudz naudas. Un tad, ja viņi palielinās šo, šo naudu, tad arī tas uzlabos situāciju klimata bankā un transporta nozarē. Tātad ne jābūt pašu resursiem pārvaldību, varbūt arī te varētu iesaistīt Eiropas parlamentu. Uh, Tālāk par budžeta komiteju sākam arī tur uzklausīšanu, ja gribam uh, budžetu lauksaimniecībai, izolācijai, transportam, tad tālāk jādod jauni resursi. Zinām, lielākā daļa uh, dalību valstu nevar paredzēt vēl papildus 500 miljonus, ir jābūt papildus uh, budžetam, ir jābūt jauniem resursiem. Jūs redzat, uh, kā attīstās dividendes. Uh, Eiropā ir pēļņi, tas ir ļoti labi, bet kur šī pēļņa aiziet, vai arī strādājošie to saņem, vai dividends aiziet finanšu tirgu. SVF saka, ka tā ir makroekonomiskā problēma, lielākā daļa pēļņa neno, neaiziet ekon, reālā ekonomikā, bet finanšu tirgos tā ir problēma. Un kā teica arī Žaks Delors, Eiropa. I, Es katros virzienā, ja turpināsim nodokļu konkurenci, 40. Tātad pēļņa eksplodē, mums nav naudas infrastruktūrai, pētniecībai, ir ļoti daudz projektu, ja man būtu vēl 5 miljārdi, tad būtu ļoti labas investīcijas. Tātad pēļņa pieauga, bet pēļņas nodoklis samazinājies par divi. ASV, kā jūs redzat, no Roosevelt līdz Trumpam, um, nodoklis 38%. 38% līdz 19%. New Deal trīskāršo federālo budžetu, īpaši ar federālo nodokli peļņai un lūk. Vai mēs visi varam kopā domāt par uh, šo visu, lūk, Kenedijs, jā. Uh, Mm. Jā, mums ir jādodas uz mēnesi, tas ir ļoti labi, arī Vanderlains kundze uz to atsaucās, ka mums ir jābūt ļoti ambicioziem. Nāzes budžets Kenedijas laikā uh, tika reizi sareizināts ar 15, uh, valsts budžets sareizināts trīs reizes. Kāda ir jūsu vīzija par 2030. 50. gadu samazinot CO2 desmit? Tātad, uh, kā jūs uz to raugāties? Kādi ir konkrēti prie, projekti, ko, kas jums, ko jūs nevarat uh, nofinansēt, un tad mēs varētu izdarīt spiedienu valstvaldību vadītājiem? Lūk, uh, Vācijā, Francijā, citur ir projekti, kas ir liederīgi radītu darba vietas, vai ir jārada jauni rīki, vai mums nepieciešams lielāks jauns budžets, vai mēs gribam no klimata bankas vairāk naudas. Uh, Vai jums ir nepieciešams vairāk finansējumu transportam? Es tur neko daudz nesaprotu. Pat, ja jā, man ir kompetenti kolēģi, bet es īsti nezinu, kādas ir konkrētās vajadzības, lūk, ietekme uz nodarbinātību, vai nepieciešami jauni rīki, vai arī uzlabojumi esošos piedodiet, ja runāju pārāk gāri, gribēju. Nu, 11 gadus bija konsultants, pirms kļuva par politiķi, ir, uh, es teicam, jārīkojas, ir ļoti svarīgi, lai. Uh, mēs varētu to visu izrunāt. Paldies! Paldies par šo vispārējo ieskatu. Mēs tālīt pat sāksim diskusijas un sāksim ar Marinesku. Tāds partijas grupu lūdzu. Paldies, priekšstādāji. Nu, ņem, ņem. Paldies par šo izklāstu. Un tā kā mēs esam transporta komiteja, tad runājot par nākamo gadu baģ, budžetu, ārpus daudzgadu finanšu plāna, kā jūs domājat, izskatīsies vadlīnijas attiecībā uz Eiropas transportu? ja nav vēl priekšlikuma no budžeta komitejas. Tā ir jauna procedūra, es pareizi saprotu. Varbūt varat mazliet paraksturot to. Ko jūs sagaidāt no nākamā budžeta projekta, ko jūs sagaidat no parlamenta, no horizontālajām komitejām, kāds izskatīsies jūsu ziņojums. Ir jaunās politikas no vienas puses, ja daudzgadu finanšu plāns tiks apstiprināts, tad būs pārējais budžets un pašreizējās politikas ir, jā, būs jāturpina šis, būs vēl tad politiku īstenošana turpināsies trīs gadus, un tagad ir pienācis arī Brexits. Kā turpināsies finansējums iesāktajām politikām, arī transporta jomā. Es zinu par ICM. Pastāstiet, kā jūs nākamajam gadam plānojat uh, Eiropas Savienības budžetu no parlamenta. Yes. Paldies! Paldies, Lara Turu kungs, par jūsu prezentāciju. Transporta komitejā tiešām liela interese sekojam diskusijām par budžetu, par investīcijām transporta infrastruktūrā. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu teritoriālo kohēziju, sociālo ekonomisko kohēziju, starp savienojums Eiropā. Nu, šie ir ļoti konkrēti projekti. Un eh, tas ir tas, ko piedāvā Eiropas Savienība pilsoņiem, kā nodrošināt o, eh, preču un cilvēku brīvā apriti. Un te ir nepieciešama starp savienojamība, ir jāinvestē infrastruktūrā, transportā, investīcijas. Šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir ļoti svarīgs, transporta nozara ir izšķirīga. Mēs gribam virzīties uz priekšu, lai sasniegtu ilgtspējību. Un, lai sasniegtu klīmāta mērķus un ja arī zaļo kursu varētu īstenot. Tentē Tātad um, CEF ir uh, absolūta prioritāte, un šai pārējā tēma arī jābūt prioritātei. Jāparedz nepieciešamie uh, pasākumi, lai nodrošinātu viedo, ilgspējīgo mobilitāti, kas būtu arī droši. Nu, to mēs gribam īstenot CEF. Te gribam investēt uh, projektos, ilgspējīgos infrastruktūrās, modernos transportos, veicinot uh, arī dažādas tehnoloģija attīstība, tad arī krāvas pārvedājumi, dzelzceļu, starp savienojumību un tam līdzīgi. Visu šo iemeslu dēļ arī sociāla demokrāta priecājas, ka CEF un TNT ir iekļauts prioritātēs budžetā. Uh, gribam izmantot šo iespēju, lai izceltu arī to, cik svarīgi ir saglabāt transporta komitejas eh, piedāvāto mm, transporta nozarē budžetā. Paldies! Monsieur Riquet, la parole est à vous. Riquet, kungs, lūdzu. La présidente, euh, merci euh, à Pierre. Jā, paldies. Es gribētu uzstāt uz kaut ko, kas nav budžeta jautājums, bet ir saistīts. Pirmkārt, mēs zinām, ka mums ir nepieciešams veikt investīcijas, lielas investīcijas, lai sasniegtu klimatiskos mērķus, un arī, lai uzturētu ekonomisko aktivitāti iekštir, iekšējā tirgu un nodrošinātu ekoloģisko pārēju, kas ir ekonomiskā pārēja, sociālie, sociālās problēmas, ir nepieciešams daudz naudas mazā budžetā, ir jāatrod investīcija mehānismi citviet, iespējams, jā, kādā banku sistēmā ar gandrīz pašu resursiem un tā tālāk. Ir daudz jautājumu, ko varam izskatīt šeit. Mēs redzam, ka uh, Eh, tad, tad no vienas puses ir nepieciešamie skaitļi. Es nesaku par to, kas ir vēlams, bet kas ir nepieciešams un kas ir pieejams. Šī atšķirība ir milzīga. Es gribēju uzstāt uz vienu lietu. Pat jā, mūsu rīcībā būtu nepieciešamā nauda, lai veikt nepieciešamās investīcijas eh, nu, klīmatam, sociālai sfērai un tam līdzīgi administratīvie procesi ir tik sarežģīti investīciju veikšanai, ka vidējais termiņš pašlaik, lai saņemtu atļaujas, lai varētu izstrādāt dosjē, nepieciešams septiņi gadi. Pat ja mūsu rīcībā būtu šī nauda tagad, un ja mēs veicam prā, šīs praktiskās investīcijas, tad uh, nu, tas viss notiks nākamajā finanšu uh, periodā. Es piekrītu, ka ir ārkārtas situācija, ir jārīkojas steidzami, ātri. Mēs redzam, ka arī ir uh, kredītu trūkums, nav investīciju un vēl ļaunāk, ka pat ja mums būtu šie finanšu līdzekļi, ko mēs varētu investēt, tad mums nav administratīvie līdzekļi, lai varētu īstenot šos projekts un investīcijas. Tas ir jāņem vērā arī subsidiaritātes kontekstā ir ļoti grūti vispār runāt ar padomu par visu šo. Mums ir steidzam nepieciešams jauns budžets, mums ir nepieciešami jauni administratīvi procesi. Un noslēgumā pat, ja mums būtu nepieciešamā nauda, mēs vispār nespētu iztērēt šo naudu noteiktajā termiņā. Paldies! Rikē Kafkungs. Uh, thank you. I... Paldies. Bija ļoti interesanti uzklausīt um, arī to, ko jūs teicāt par pienesumu un arī uzklausīt vēsturiskos faktus. Pirms 60 gadiem notika izkāpšana uz mēnesi un pirms 30 gadiem sabruka Berlīnas mūris. Un mums ir jāspēj domāt par uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā. Viens no galvenajiem uzdevumiem, un tas bija parādījās arī jūsu uh, prezentācijā, tie šie milzīgie, um, milzīgie peļņas apjomi, uh, Kā mums rast piekļuvi šai naudai? Eiropas investīcija banka un citas institūcijas vēlas nu, varētu arī būt ar mieru ieguldīt naudu zaļajā kursā, bet viņiem ir jāzina, kas īsti ir konkrēti tajā paredzēts. Un nozīmīgi būtu, ja investīcijas būtu arī ilgtspējīgā transporta sistēmā un virzienā uz dienvidu austrumiem paplašināšanās nozīmē, ka mums ir E, gāzes un naftas vietā pamazām jāliek arvien vairāk atjauni, atjauni, atjaunīgie enerģijas veidi, bet pirmkārt mums ir jāspēj pārliecināt ne tikai racionālā, bet arī tādā emocionālā līmenī augstā līmeņa lēmumu pieņēmēji. Un Eiropas zaļā kursa viena no pozitīvākajām pusēm zaļajā kursā ir nevis kaut kas, um, tas ir nevis kaut kas uh, īstermiņa, bet gan investīcijas turpmāko 30 gadu laikā. Un investīciju fondu pārvaldītāji, bankas, uh, Arī dalību valstis līdz ar to spēja sekmīgāk plānot savas darbības. Paldies! E, madame Chabī, la... Chabī kundze. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur. Paldies, priekšsēdājs kundze. Paldies, referenta kungs. Eiropas Savienība finansē transporta veidu un infrastruktūru, kas ir arī pie vainas klimata pārmaiņās. Un tagad lidmašīnu, kerosīnu, subsīdijas un autoceļu jautājums. Pirms pāris nedēļām parlaments pasludināja ārkārt situāciju klimata jomā. Budžets ir veids, kā mainīt situāciju, un tādēļ Eiropas Savienībā vajadzētu uzreiz pārtraukt lielos nevajadzīgos uh, projektus, kā starpsvienojums un EIB vajadzētu lielos rietumu apvedceļus arī vēlreiz izskatīt un kā cīnīsies pret klimata pārmaiņām. Arī, piemēram, gribu pieminēt 73 miljonus, kas ir nepieciešama rietumu apvedceļam. Ap un kā varētu dzelzceļa uh, izmantošanu uh, veicināt arī nakts vilcienu satiksmi. Un uh, teritoriju dažādu uh, pieejamību. Jūs teiksiet noteikti, ka vietējais transports, un ja tas būtu bezmaksas, tad nu, tas būtu arī sociāli pamatots kā arī atbilstu klimata godīgam, godīgumam. Paldies, priekšsādātājs! Tagad Montero kundze lūdzu. Muito obrigada, Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu teikt paldies par uh, Lāru Turu kunga teikto. Bet gribu teikt arī vēl sekojošā. Marinesko kungs uh, runāja par to, ka referents mūs uh, lūdz uh, palīdzēt uh, turpināt šo procesu un iestrādāt to 2021. gada budžetā. Un es gribu atgādināt, ka ja mēs runājam par uh, klimata pārmaiņām un ekonomiskajām pārmaiņām, tad mums jāpērs visu šo jautājumu risināšanai. Eiropas Savienība patiesi visu šie jautājumi skar, un tā tie jau nav nekādi jaunumi. Un bez tam es gribētu teikt arī vēl papildus, ka mēs šeit runājam par uh, satiksmes un turisma sektoru, un uh, Šeit ir dažādas jomas, kuras ir jāievēro. Turisms pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis. Tika runāts par ēku izolāciju un lauksaimniecību. Bet mums vajadzētu arī pieminēt tos sektorus, um, kurās ir daudz darba vietu, piemēram, turisms, digitalizācija, ilgspējīgs um, turisms, darba vietu radīšana šajās jomās. Visi tie ir nozīmīgi jautājumi. Mēs gribam, lai turisms būtu ilgspējīgs, mēs vēlamies inteliģentas vietas pilsētas. Mēs vēlamies rūpēties par to, lai šeit centieni tiktu veltīti nozīmīgiem jautājumiem, kā nākamā gada un 21. gada budžetā varētu konkrēti ievērot budžeta jomu. Parlaments lūdz atsevišķu budžeta mm, rubriku ilgspējīgam turismam, kā to varētu iesaistīt nākajās sarunās par budžetu un kādus uh, apņemšanās varam no jums sagaidīt par labu šim sektoram, kas ir ļoti nozīmīgs reģioniem un arī pilsētām. Paldies! Priekšsēdājs kundze Lara Turukungs, paldies par jūsu redzējumu kopumā par šiem ekonomiskajiem jautājumiem. Protams, ka liels izaicinājums mūs sagaida finansēt ceļo darījumu un vienlaikus arī visus tos sektorus pāraudzīt, kas nav bijuši veiksmīgi. Investīcijas, paraugoties uz to, nu, ir drīzāk tādas nepārāk lielas. Mēs zaļie transporta komitejā jau gadiem ilgi sakam, ka jāfinansē dzelzceļš, tas varētu būt īsts dzinējs darba vietu radīšanai, un lai samazinātu izmešus visos sektoros, tāpat arī investīcijas infrastruktūrās. Uh, ir dozīvīgas. Arī tur, kur nav blīvas attieksme un nu, digitālajā jomā. Otrā daļa - finansējums kravu pārvadājumiem, piemēram, jūras maģistrāles, dzelzceļa pārvadājumu. Šeit daudz kas ir darāms. Tāpat arī runājām par ilgspējīgu turismu. Nu, tām daudzajām izmaiņām, kādas ir iespējams šajā jomā jūs runājāt par nodokļu uh, celšanu no uh, procentu likmām vai ieguvumiem, un ja uh, valsts neizmanto to, tad parlamentam būtu jārīgojas. Nu, mums ir nepieciešami jauni fondi. Un vēlamies iesaistīt uzņēmumus šajā pāris uh, procesā. Mums ir vajadzīgi skaidri uh, uh, principi, lai uzņēmumi zinātu, ka ļoti nozīmīgi pret to ir jāizturs un ka viņi nevarēs ražot uh, tādas uh, mašīnas uh, kā agrāk, tad uzņēmumiem būs jāinvestē ekoloģiskajā pārejas procesā. Tāpat arī jābūt drosmīgiem attiecībā uz atsevišķām lietām un arī ļoti skaidrs noteikums jānosaka spekulatīviem darījumiem. Uh, arī attiecībā uz investīcijām dzelzceļa jomā un citās mums ir zaļais kurs, un aizvien ir dalībvalsts, kas ļoti daudz līdzekļu investē ceļu satiksmē. Invest EU programma runā par koherenci, lai klimata aizstāvības projektus uh, vairs um, neatbalstītu. Taču, ja būsim pilnīgi godīgi, kā tad šos kritērijus var definēt, jo viss tas, ko cilvēks dara, tas kaut kā ietekmē klimatu un ir tādas lietas, kurām jādod priekšlāk un citām nē. Tātad būtu ļoti interesanti šos kritērijus noteikt, vai uh, to atbalstīsiet un vai uh, tos jautājumus, kas ir nelabvēlīgi klimatam, vairs nefinansēsim. Paldies! Paldies, un arī es pati noslēgumā gribu uzdot ļoti būtisku jautājumu. Pirmkārt, budžeta komiteja un uh, parlamenta nostāja par šo pārejas fondu. Parlaments piedāvā 4,8 miljārdus, un komisija saka 7,7 miljardi eiro. Tas ir labi, lai palīdzētu reģioniem, kas sāks šo pārejas procesu enerģētisko, bet nav nekādas saistības ar nacionālajiem plāniem enerģiju un klimatam. Pirmais jautājums, vai jūs vienkārši adaptēsiet uh, to un uh, īstenosiet spiedienu attiecībā uz nacionālajiem budžetiem? Un um, nākamais jautājums tiešām ļoti nozīmīgs. Man liekas, ka uh, centrālais 10 miljārdu eiro Vanderlainas kundze teica, nu, uh, varbūt, ka tas nav pietiekams pilnīgi, bet arī 100 miljārdi nepalīdzēs. Vai tūkstotis. Tā tad vai kaut kādā brīdī sāks runāt par pašu resursiem? Nu, piemēram, mūsu komiteja, kas rūpējas par transporta jautājumiem, diskutēs par eiro viņietēm. Ja? Uh, atbalsts sieviešu eiro viņietas, tad viņi īsteno labo praksu vai šīs investīcijas. Jūsu schēmā arī būs, ja mēs runājam par šīm schēmām, tātad konkrēts piemērs budžeta jautājumus konkrēti vajadzētu izmantot atkal sabalansētā veidā transporta jautājums. Un otrais ir Eiropas investīciju bankas kritēriji jāskata par investīcijas projektiem. Jo visādi citādi, ja mēs nepiekrītam, tad būs pamat problēma. Ja es dzirdu, ka no komisijas 27% ir energo pārējai, un jūs sakat, ka ir klimata banka, un 50% viņi dos, nu tātad 24 vai 50% redz, nu, redz tā, tas ir kaut kas, kas tā īsti nefunkcionē. Un pēdējā lieta, man liekas, ka ļoti skaidri jārunā par visiem piemērojumiem. Neviens par to nedomā. Nav šodien Eiropā piemērošanas eh, fonds ir ekoloģiska un arī jā, eh, digitāla revolūcija, piemēram, autobuļu sektamā, un kā mēs jā, eh, to pārvarēsim Vācijā daži reģioni. Ja slēdz vārtus rūpnīca, tad vesels reģions izmirst. Tātad vai nebūs tieši tāpat ar Brexit budžetu? Mēs šeit runājam par adaptācijas fondu Brexitam vai nevar radīt adaptācijas fondu klimata pārmaiņām. Jo varam saskarties ļoti ātri, kad dažiem sektoriem enerģētiskā pāreju būs aktualitāte, un citi sektori nemaz to nesakrā, nesaskarsies. Vai par šiem jautājumiem runājot, nevaram sākt kopā strādāt. Un, protams, jūs arī runājat par pašu līdzekļiem, radīt konkrētu saikni. Daudz tiek runāts par uh, nodokļiem, bet nerunā par to, ko iegūst šajām, no šiem atsevišķajiem priekšlikumiem. Laru Turu kungs daudz jautājumu un tagad došu vārdu jums. Vai mēs varam šodien kopā, vai mēs varam strādāt kopā? Jā, esmu šeit ieradies ar pieciem ekspertiem no budžeta komitejas, tātad es varēju arī tikai veikt best of no tā, kas ir publicēts, un tad ir tāds klasiskais veids best of, veikt tādu atlasu, un tad vest sarunas. Esmu jauns deputāts. Uh, Sešas mēnešus tikai esmu deputāts. Mēģinu tikties ar vecajiem, kas mani, kas mani sniedz uh, padomus. Ja nu atvainojiet, Varinesko kungs, ja jums liekas, ka jūs zaudējāt laiku, ka jums liekas, ka esat zaudējis laiku. Āķuī kungs teica, ka Eiropas parlaments neuzvarēs, ja viņiem nav argumenti kopā ar pilsoņiem, un ja tāpēc es domāju, ka parlamentam ir jābūt vienotam, un te budžeta komitejai, protams, nav uh, ekspertīzes transporta jomā, biju 11 gadus konsultants, bet man nav ekspertīzes transporta jomā budžeta komiteja, transporta komitejas uh, arī rīcībā. Mēs gribam strādāt kopā, var paskaidrot, kāds ir mūsu prioritātes un norādīt, ka darīsim visu, lai būtu tāds budžets, kas atbilst 1,3% no IKP. Visi referēti to saka. Tas, ko saka Žants Arčūī, bija šais budžeta komitejas priekšsēdētājs, ir tas, ko Eiropas parlaments grib panākt nedaudz vairāk. Valsts valdība vadītāji tikai mazina, mazina, mazina, un lieta ir tāda, ka kopš 20 gadiem īstenotais budžets nav pārsniedzis 0,95% no IKP. Mēs varam, protams, klasiski uzstāties, te nāk lajā ar kaut kādiem kopsavilkumiem un tam līdzīgi, bet es domāju, ka arī jūs gribat mainīt lietas. Mums tagad ir vēsturiskā atbildība, klīmata krīze ir pirmā. Uh, Eh, reizi cilvēks vēsturē, kad ar to saskaramies, mums jābūt inovatīviem. Un, kad es redzu, kā komisija negribu te kritizēt eh, Somijas prezidentūru, bet par 35% Somijas prezidentūra samazināja sev budžetu, tagad tiek, tad pie, tiek piedāvāts šis samazinājums. Mēs gribam lielākas ambīcijas, samazināt par divām reizēm emisijas. Marines Kokungs runā bez mikrofona. Uh, Tātad vai nu mēs gaidām, ka viss nokritīs no debesīm, mēs izmantosim varbūt to, ka valstu val vadība, valstu valdība vadītā varbūt organizēs ārkārtas samitu februārī un tam līdzīgi, varbūt izmantosim to, ka mēs esam priek, balts lāpas priekšā. Uh, Un vienlaicīgi būs sarunas gan par daudzgad finanšu schēmu, gan par 21. gada budžetu, gan par zaļo kursu. Eiropas parlamentam ir iespēja bloķēt arī paredze, bloķēt daudzgad finanšu schēmu, ja mēs nevirzamies uz priekšu pašu resursu jautājumā. Vai mēs to varam izdarīt un vai mums ir argumenti, kas uzrunā pilsoņus, uzņēmējs un citus. Tāpēc izmantoju šos argumentus. Es negribu. Uh, ka man tiek teikts, viss ir ļoti labi, samazināsim par 35% uh, jūs budžetu, tas nav nekas slikts, uh, vilcien ļoti labi klimatam, nu, tas, mēs te runājam par burvestībām, investīcija budžetā samazinam naudu par 35%, bet tā kā tas ir ļoti labi klimatam un uzreiz klimata budžets pieaug. Uh, bet uh, kā deputāts un pilsonis es to nevaru paskaidrot pēc diviem, trim gadiem saviem radiem draugiem. Lūk, tā ir mana atbilde par Rikē kunga sacīto. Jā, vai mēs varam virzīties uz priekšu, nu te man arī nav burvi nūjiņas. Uh, tad, tad ir nepieciešams septiņi gadi, ko no laika, kad pieņemām budžetu, un to, tas tiek īstenots. Tālāk, vai budžeta komiteja var izdarīt spiedienu uz valstīm? Nē, tā nav budžeta komiteja, kas to darīs. E, mums nav nekādas. Um, um, brīnumvāris Eiropas parlamentam ir jārīkojas. Mēs gribam šādu budžetu, tas ir iespējams ar pašu resursiem. Nedomāju, ka no Francijas, Rumānijas, um, Vācijas mēs uh, dabūsim vairāk naudu. Ir jāsādā pie pašu resursiem vai arī pie Eiropas centrālās bankas naudas. Ir tiešām jābūt spēcīgiem. Šabīka kundze sacīto budžets nevar mainīt juridisko pamatu, kur ir šabīka kundze, es vairs neredzēju jūs. Jā, tātad budžetam. Um, nav jāmaina šis juridiskais pamats. Mēs uzdevām jautājumu EIB, priekšsēdētājiem EIB saka, ka viņi vairs neveiks fosilās investīcijas, bet uh, viņu filiāli gan veids uh, investīcijas 40% apmērā fosīlajos nozerē, un arī Dominiks par to runāja. Eiropas centrālā banka nevar būt klimata bankas akcionārs, bet tur var piešķirt savu naudu. Daudz deputāti nestrādā ar monetāriem jautājumiem, un tad nu, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir tāds. Ja mēs gribam naudu, kas ir budžetā, bet ir arī nauda, kas ir ārpus budžeta, kas var būt ļoti liederīga. 100 miljārdi ir uh, Eiropas centrālā bankā šis budžets, neviens par to nerunā. Tas, ko es jums rādīju, ECB ir uh, saražojuši 260 miljārdus eiro viņi ir saražojusi. Un katru mēnesi tad arī ECB grib zināt, ko es tagad darīšu ar šiem 80 miljārdiem, ko veica šis, šis quantitative easing. Starp veco un jauno katru mēnesi tiek ECB ir pieejami 100 miljārdi eiro, tie pavisam ir 1200 miljārdi eiro, tā ir, of, tie ir oficiāli skaitļi, bet klimata bankā būs tikai 16 miljārdi eiro Eiropas centrālās bankas loma cīnīties par cēnu stabilitāti, bet Eiropas centrālajā bankā ir arī jāsasniedz citi ES politiskie mērķi, tas ir tre, definēts trešajā pantā, trešā pantā, trešajā punktā - klimata aizsardzība. Uh, Kad mēs runājam par EIB un ECB, viņi saka, ka nav nekādas problēmas. ECB var ātrāk mainīt savu politiku, veikt ilgtermiņa investīcijas. Man tikai trīs minūtes par, ne, par stabilitātes nepieciešamību. Kofkungs par to runāja, jā, ir nepieciešama ilgtermiņa finansējums, investīcijas. Priekšsēdētāji jautājums par pārējais fondu. Uh, Tas ir, nepie, tas ir nepietiekami, ir jāsaka ļoti skaidri. Viņi saka, ka tas ir tikai sākums, ja nu, tiešām pārsteidzoši, ka viņi ir tik pieticīgi komisijā. Ir jānāk klajā ar ļoti konkrētām idejām, un, lai vispār varētu šīs sarunas pavirzīties uz priekšu par eiro, viņiet ir nepieciešama pašu resursi, lai virzītos priekšu kopā ar jums. Uh, Arī budžeta komiteja nāks klajā ar iniciatīvas noteikti ziņojumu, par to rītdien runāsim budžeta komitejā, bet, protams, pievienojieties, uzsāksim arī uzklausīšanas par pašu resursiem. Tur būs mums tad spēcīgāk argumenti, ja Bet, ja mums būs tradicionālie avoti, tad mēs neko nemainīsim. Tālāk par piemērošanas fondu ļoti laba ideja, ka būtu specifisks rīks, ko arī barotu tad pašu resursi. Vai kaut ko aizmirsu? Monsieur, pardon. Encore une fois, je... Pardon. Tad vēl. Tas, ka ir šī baltā lapa mūsu priekšā, tas, ka Jā, mēs vedām sarunas par ikgadējo budžetu, nezinot, kā attīstīsies uh, daudzgadu budžets. Jā, bet, manuprāt, tā ir iespēja Eiropas parlamentā. Mēs redzam, ka vēl valsts ir bloķēts, un arī viens svarīgs valsts vēstnieks teica, ka nu, tas būs vienkārši kaut kāds slaktiņš šai sarunās, vai mēs esam vispār uh, spējīgi noteikt savus prioritātes un uh, atkārtot, kā mēs izmantosim pašu resursus un kā var finansēt šīs mūsu noteiktās prioritātes. Tālāk. Uh, Jā, mēs varam testēt jaunas idejas, ņemsim vērā jūs priekšlikums. Jūs esat pirmā komiteja, ar ko es tiekos, un es uzskatu, ka transporta nozara ir sarežģītākā. Man nepatīk maloties, protams, varēja te neierasties un vienkārši veikt kādu sintēzi, kopsavilkumu par to, ko jūs esat paveikuši pēdējo 4-5 gadu laikā. Bet es domāju, kolektīvais brainstormings ir krietni rezultatīvāks un labāks. Uh, Nu, mums ir laiks līdz vasarai, pēc 15 dienām, it kā man ir oficiāli jānāk lai ar ziņojumu. Visi zina, ka pirmam ziņojumam nav jēga, tikai uh, vēlāk. Uh, Pēc diviem, trim mēnešiem mēs sāksim šīs sarunas nopietni, tāpēc divas, trīs mēnešus mums nopietni jādomā. Paldies, Laru Turu kungs, varat reiķināties ar mums regulāri, ar jums konsultēsimies. Uh, arī jūs informēsim par jūsu priekšlikumiem. Arī te mums ir Marinesku kungs, Rikē kungi, eksperti šajos budžeta jautājumos. Paldies! Šajā sasaukumā mēs neļausim sevi apmānīt. Skatoties, kāds ir budžets, atceros, ka es arī uh, Kopā ar Rikē kungu bija arī ministra mm, konsultanti sakot, kur budžeta īpatsvars, kas atvēlēts transportam, bija 9%. Atcerieties, Rikē kungs, 9%. Bez mobilitātes pilsoņi nevar dzīvot, un mēs gribam nākamajā budžetā, mēs gribam parādīt, ka mēs neesam 9%, bet atvainojiet, jā, runājot par revīzijas palātas ziņojumu. Uh, Transporta nozarē tur ir nepieciešams vislielākās investīcijas, investīcijas ēkās un transporta nozarē. Paldies! Aplausi! Paldies par pirmo tikšanos! Notre prochaine réunion aura lieu le... Nākamā sanāksme notiks 19. februārī 9. Divas dienas no 9 līdz 12.30, no 14.30 līdz 18.30 un 20. februāris no 9 līdz 12.30, 15, 18. Jūsu darba kārtībā 28